Guten Morgen. Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Alors, nous avons. Labrīt! Tātad mūsu šāsdienas darba kārtībā ir vairāk punktu, kas ir jāizskata līdz balsošanai, kas notiks 10.15. Mūsu rīcībā ir apmēram stunda 15 un sāksim tūdaļ ar ļoti svarīgo jautājumu, par daudzgadu finanšu eh, schēmu, un tas ir Raimera ziņojums. Es viņam arī nekavējoties dod vārdu. Jā, vielen dank. Eh. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Gadāmie kolēģi. Īsnībā man ir eh, sakāms pavisam maz. Es vēlētos uh, saņemt arī kolēģu atbalstu, jo šī daudzgadu stratēģija no manas puses, gan no referenta puses, um, pašlaik, ņemot vērā iepriekšējos komisijas priekšlikumus, es uh, nespēju par to nopietni spriest. Komisija ir izvirzījusi trīs priekšlikumus, kas balstās uz uh, trešo un ceturto punktu starp, starpiestāžu mm, budžeta nolīkumā. Šeit ir runa par līguma grozījumiem, kuriem būs eh, ietekme arī uz budžetu. Līdz ar to eh, tas ir jāpieskaņo eh, budžeta regulai. Šī vienošanās ir jāpanāk starp visām trīs institūcijām. Komisija no savas puses ir uh, E, izvirzījusi vajadzīgos tehniskos pielāgojumus. Te ir paredzēts grozījums budžeta regulā, par ko mēs vakardien runājām. Komisija ir izvirzījusi viņas prāta nepieciešamos tehniskos e, pielāgojumus. Ah, pardon. Donc, il y a un mélange, nous dit-on, entre... Euh... Jā, es atvainojos, tā tad ir sajaukums ar angļu un uh, poļu tulkojumi, tie ir dzirdami vienlaikus. Tātad eh, komisija ir eh, izvirzījusi savus tehniskos pielāgojumus. Vakardien mēs runājām par budžeta regulas grozījumiem. Tā lai mēs varētu šo daudzgada finanšu schēmu eh, ielikt arī normatīvos aktos. Tas nozīmē, ka parlaments arī iesaistīsies šo normatīvo aktu izstrādē. Tāpat arī mums vajadzēs vienoties par budžetu, protams, neņemot vērā tos uh, punktus, kas vairs nav spēkā. Tāpat arī būs uh, jāņem vērā komisijas ieteiktie tehniskie grozījumi. Ja mēs paskatāmies uz uh, trešo punktu, tad tur tiek runāts, ka ja ir ietekme uz budžetu, tad ir jāizdara attiecīgi pielāgojumi. No vienas puses, protams, var saprast komisiju, jo pašlaik situācija ir sarežģīta, un uh, vispirms, protams, vajadzētu koncentrēties uz šiem tehniskajiem pielāgojumiem. Taču no otras puses, un arī iepriekšējā komitejas sanāksmē un arī koordinātoru sanāksmē Strasbūrā mēs jau par to diskutējām, ir pilnīgi skaidrs, ka budžeta neutralitāte, ņemot vērā jaunos politiskos izaicinājumus, ko mums uzliek Lisabonas līgums saistībā ar um, ārējās rīcības dienestu piektajā kategorijā, tāpat arī ceturtajā kategorijā ir runa par kopējās ārlietu un drošības politikas stiprināšanu. Tāpat, piemēram, ir jārunā arī par vīdes politikas stiprināšanu, ņemot vērā klimata pārmaiņas. Tad visas šīs politikas ir Lisabonas līgumā daudz skaidrāk noteiktas. Mums jādomā arī par iekšējo drošību, par kosmosa politiku. Tas nozīmē, ka pēdējos trīs budžeta sastādīšanas gados mēs jau redzējām visas šīs problēmas. Tas bija pirmajā A, trešajā A un B un arī ceturtajā kategorijā. Taču šeit nav izvirzīti nekādi tehniskie pielāgojumi. Mēs zinām, ka pašlaik ir smaga ekonomikas krīze, un līdz ar to mēs saskaramies ar dažādām problēmām no dažādu dalību valstu puses. Un vienlaicīgi mums ir jāuzdod arī sev jautājums, vai ir pareizi ņemot vērā visus šos eh, kopējos ekonomiskos izaicinājumus un arī eh, to, kas Eiropai ir jādara globālā mērogā, vai tiešām mēs varam eh, Lisbonas līgumu definēt kā budžetam neitrālu vai arī pārlikt to uz nākamajiem gadiem. Es nedomāju, ka tas ir pareizais ceļš. Šī iemesla dēļ mums vajadzētu vēl papildus norādīt uz to, ka neskatoties uz visu šo problemātiku, mums e, nav visa dokumentu paketi iekļauta darba kārtībā. Var, ir arī dzirdēts par budžeta grozījumiem, mēs īsti nezinām, kas tajos ir iekļauts. No 42. līdz 44. punktam komisija vienkārši pārņem iepriekšējo gadu rādītājus. Tas ir 1,7 miljārdi eiro. Un tas nozīmē, ka mēs katru gadu pietuvamies tuvāk augšējai robežai. Līdz ar to tas ietekmē arī pārējo budžetu. Mums ir jādomā arī par finanšu schēmas budžeta pielāgošanu līdz 2013. gadam un arī pēc tam. Un kā Tagad mēs varam runāt par šo pielāgošanu, ja mums ir jādomā arī par eh, pašreizējo funkcionēšanu. Mēs zinām, ka iepriekšējā komisija to nedaudz aplika, taču pašlaik šie elementi nav iekļauti vajadzīgajos pielāgojumos, un līdz ar to tie netiek ņemti vērā šajā līgumā. Tieši tāpēc es eh, sliecos uz to, ka mums vajadzētu izvirzīt priekšlikumu, ka mums ir vajadzīgas nopietnas sarunas un konsultācijas. Protams, ka mums vajadzētu arī paskatīties uz to, kas notiek citās komitejās, tā lai mēs varētu izveidot eh, kopēju nostāju. Mums ir jāpaskatās uz to, kas notiek juridiskajā komitejā, kas notiek ārlietu komitejā un tā tālāk. Un, protams, ka visa šī nodaļa par kopējo ārlietu un drošības politiku ir jāsastāda pilnībā no jauna. Te ir jārunā gan par rezervju veidošanu, gan par sākuma kapitālu, gan arī par Eiropas budžeta līdzekļiem. Mums ir jādomā par šiem īpašajiem pilnvarotajiem, vai tiem ir vajadzīga atsevišķa budžeta pozīcija, vai arī mums ir jāskatās uz visu šo kopējo kategoriju, kur ir runa par ārējās rīcības dienestu. Mums ir jādomā arī par lēmumu attiecībās piekto kategoriju. Mēs esam runājuši arī par informācijas tiesībām, proti, ka vēstnieki Vēstniekiem vajadzētu runāt ar ārlietu un budžeta komitejām. Mums ir jādomā arī par ikgadējo debašu organizēšanu plenāras sesijā. Mums ir jādomā par šiem īpašajiem sūtņiem, kas ir īpaši pieminēti līgumā. Tur ir teikts, ka viņi var piedalīties. Mums to vajadzētu skaidrāk noteikt, jo galu galā viņi arī būtu jāņem vērā, viņiem arī būtu jāuzņemās atbildība. Galu galā šajās darbībās ir iekļauti arī uh, konkrēti vēstnieki. Visi šie jautājumi ir jāizskata paralēli ar uh, tiem jautājumiem, kas tiek apspriesti parlamentā. Un, uh, ja mums nebūs apmierinošas vienošanās, tad šī sadaļa, šī, šī budžeta vienošanās īsnībā būtu mums tad kā pēdējais ierocis, ja nekas cits vairs nefunkcionēs. Tieši tāpēc mums vajadzētu komisiju aicināt uh, Vai tā nav gatava pārdomāt? Vai tai nevajadzētu izvirzīt arī politisku signālu, ne tikai šos tehniskos pielāgojumus? Ņemot vērā šos budžeta izaicinājumus, un to, ka mums ir jādomā par Lisabonas līgumu, varbūt to visu vajadzētu pārstrādāt. Tas nozīmē, ka nevajadzētu tai darboties kā konsultantam, bet vairāk uh, rī, rīkoties politiski. Galu galā to mēs arī gaidam no komisijas. Ja tas nenotiks līdz apriļa mēneša beigām, tad mums vajadzētu uzņemties iniciatīvu un uh, ar attiecīgiem grozījumiem domāt par šiem politiskiem izaicinājumiem tā, lai mēs varētu panākt eh, pam normālu pamatu šim nolīgumam un lai mēs varētu izdarīt eh, attiecīgu pārskatu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Pretējā gadījumā mēs neko nepanāksim, jo mēs zinām, ka neskatoties uz uh, šiem mūsu konstatējumiem un arī par attiecībā uz iepriekšējā parlamenta darbu un to, kas notika decembrī. Mēs runājām par uh, pagarinājumiem līdz 15. un 16. gadam. Taču šķiet, ka komisija un padome nav ieinteresēta šādā veidā rīkoties. Tas nozīmē, ka dalība valstis gaida, kad parlaments izstrādās nākamo daudzgada finanšu schēmu 2000, nosākot no 2012. gada. Taču šķiet, ka neko labu mēs nevarēsim sagaidīt. Mums jau ir ar diezgan slikta pieredze. Šliselkungs, kā padoms priekšēdētājs, teica, ka mums vajadzētu rīkoties savādāk. Protams, atklāti tas tā netika minēts, taču šķiet, ka padomē nevarēs neko labāku izveidot, eh, un līdz ar to mums vajadzēs domāt par daudzgadu finanšu schēmu līdz 2020. gadam. Mums to vajadzēs iekļaut darba kārtībā. Protams, ka mēs nevaram runāt par to kā par vienīgo variantu. Mums ir vajadzīgas arī citas alternatīvas, taču ar skaidri noteiktiem nosacījumiem. Mums ir vajadzīgs saprātīgs piedāvājums parlamentam, mums ir jāparedz iespēja to visu pabeigt, jo galu galā ir svarīga šī pamat ideja, ko mēs visi ļoti labi atceramies. Mēs ļoti labi atceramies arī piecgadu finanšu schēmas. Tas viss vēl ar vienu ir darba kārtībā. Un pēc šī Lisabonas līguma mums vajadzētu arī saprātīgu budžetu līdz 2020. gadam. Galu galā šis parlaments grib atstāt labu mantojumu aiz sevis. Mēs varam piekrist tikai tad, ja parlam jaunais parlaments pēc vēlēšanām eh, varēs ņemt vērā pārskatīšanas klauzulu. Pretējā gadījumā parlaments nevar izmantot visas sava, savas budžeta pilnvaras. Šai pārskatīšanas klauzulai ir jābūt daudz spēcīgākai nekā pašlaik. Vai arī mums ir jādomā par politisku vienošanos pēc eh, pieciem gadiem, lai mēs varētu atrasināt eh, šos jautājumus apmierinoši? Tieši tāpēc mums vajadzētu ar visiem spēkiem sadarboties, un es domāju, ka visas komitejas šajā parlamentā ir gatavas mūs atbalstīt, un mums ir vajadzīgs šāds pārskats, protams, mūs ierobežo Lisabonas līgums, bet jebkurā gadījumā mums vajadzētu pielikt visas pūliņus, lai mēs nodrošinātu lielāku elastīgumu. Tāpat mums ir jādomā par kopēju ārlietu un drošības politiku. Mums ir jānodrošina, lai būtu pietiekami daudz naudas, lai mēs varētu attiecīgi rīkoties. Es domāju, ka mums vajadzētu vienkāršot uh, procedūras, kas mūs ir saistījušas iepriekšējos gados, it īpaši uh, tādos, tādās jomās kā humān, no resursu, uh, humanitāro resursu izmantošana. Galu galā finansējums šeit ir pats pamats. Es vēlētos aicināt komisiju izskatīt, vai varbūt tā ir gatava ņemot vērā šos izmaksu aprēķinus, izdarīt arī politiskos grozījumus, jo, ja tas tā nenotiks, tad budžeta komitejā vajadzēs iesniegt savus grozījumus, kas būs saistīti arī ar pārskatīšanu attiecībā uz uh, Galileo sarunām. Mums ir jādomā arī par budžeta komitejas iespējamu jautājumu plenāras sēdē. Tas varētu notikt maijā, un uh, to mēs varētu darīt ar īsu skaidru rezolūciju, kuru mēs skaidri arī norādītu, kuri ir galvenie punkti, eh, kas mums šķiet būtiski, lai pārskatītu budžetu saskaņā ar Lisabonas līgumu. To es vēlējos teikt šodien um, debušu iesākumā. Merci, Paldies, referenta kungs! Jūs uzdevāt virkni jautājumu un nācāt klajā ar vienu priekšlikumu. Anna Jensen ir pieteikusies, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Un paldies Raimaram par ļoti labi sagatavoto darbu dokumentu. Es domāju, ka tas ir spāniski. Acīm redzot, tagad Vācija iekaroši Spāņi. E, šķiet, ka šorīt ir tāda īpaša gaisotne, kas valda tulkot, tulku kabīnēs. Jā, tātad turpina Jensens kundze. Paldies Raimaram par. Acīm redzot, tehniķiem būs jāatrisina šis jautājums. Šķiet, ka ir dzirdams tūkojums spāņu valodā Vācu kanālā. Um, from the liberals we can say we agree. No liberāļu puses mēs varam teikt, ka mēs pilnībā piekrītam eh, Raimer idejai par to, ka šis nav tikai un vienīgi tehnisks uzdevums pārskatīt starp institūciju nolīgumu. Protams, ka tas ir saistīts ar dažiem tehniskiem aspektiem, jo um, nolīgums šobrīd ir līgumā. Un es domāju, ka komisija ir paveikusi lielisku darbu, norādot uz to, kas ir nepieciešams, bet ir skaidrs arī, ka mums ir jāpraugās uz skaitļiem un uz to, kā Lisabons līgums ietekmē šos skaitļus un parlaments ir aicinājis uz to. Mēs uz to aicinājām tad, kad, uh, mums, kad mēs uzklausījām Levandovska kungu, un mēs nosūtījām arī vēstuli Levandovska kungam, un tajā skaidri bija pateikts, ka komisijai ir jāiet uz priekšu un jānāk klajā ar priekšlikumu par vidusposmu pārskatu pēc iespējas ātrāk. Tāpat arī aplūkojot uh, skaitļus piektajā lapusē darba dokumentā, kur mēs skaidri varam redzēt, cik liels ir šīs te mažas turpmāko gadu laikā, vai drīzāk jau mazas. Um, jāsaka, tās pat uh, dažās uh, kategorijās tuvojas nulai. Un tas nozīmē, ka komisija nebūs nekādas brīvības, rīcības brīvības Tāpēc es domāju, ka komisijai noteikti būtu jāapsver iespējas uh, uh, piekrist parlamentam šajā jautājumā, jo citā tā nevarēs nākt klajā ar jebkādām iniciatīvām turpmāko trīs gadu laikā. Un uh, es domāju, ka tas nav pieņemami. Es, noteikti, es domāju, ka mums noteikti jāparaugās uz to un jāpapēt šis jautājums, jo īpaši interesanti ir paraudzīties uz um, to, kā. Um, attīstās notikumi otrajā kategorijā. Otrajā kategorijā eh, jāsaka, ka šie te līdzekļi ir ņemti nos no šīs otrās kategorijas. Mēs to uztveram kā tādu, kur mēs vienmēr varam rast līdzekļus eh, labām, labām idejām, kā piemēram Galileo. Nebūs iespējams turpmāko gadu laikā eh, iegūt šos līdzekļus un Šeit eh, šī rīcības brīvība ir ļoti neliela, manevrēšanas iespējas ir ļoti nelielas, tāpēc es domāju, ka uz to noteikti būtu jāpraugās. Es domāju, ka mēs noteikti varam atbalstīt stratēģiju, kas ir izklāstīta šajā dokumentā. Jūs pieminējāt divas iespējas, kādas mums būtu. Mēs varētu vienīgi teikt jā, Ja mēs vēlamies nākotnē izmantot spēcīgāku pārskatīšanas klauzulu un būtu jābūt iespējai jaunajam sasaukumam piedalīties e, šajā te pārskatīšanā, un es domāju, ka tas ir ilgtermiņa mērķis panākt to, lai parlamentām būtu teikšana par finanšu perspektīvām. Un mums noteikti ir jācenšas panākt to, lai tieši šāds būtu rezultāts e, mūsu diskusijām. Jūs pieminējāt ārlietu uh, dienestu jautājumu. Un, protams, ka šīs diskusijas šobrīd norit un šķiet, ka Eštāns kundzi eh, satrauc eh, šis te insti šī te institucionālā uzbūve Eiropas Savienībā, bet viņi turpmāko mēnešu laikā viņi noteikti vēl daudz, kas būs jāuzzina par institucionālo uzbūvu Eiropas Savienībā, un es domāju, ka mums viņai noteikti būtu jāpalīdz šajā darbā, un budžets noteikti arī ir viens no tiem jautājumiem, eh, pie kuriem mums būtu jāstrādā kopā. Es vēlētos uzsvērt to, kas parādās uh, eh, Raimē dokumentā, proti, ka mēs uh, varbūt neobligāti lūdzam piešķirt vairāk līdzekļus. Piemēram, sestajā lapusē ir minēts, kādas ir manevrēšanas iespējas attiecībā, ja marža uh, saskaņā ar uh, Eh, līgumu, kas nozīmē, ka mums būtu 41 miljārds papildus nākamajā gadā un 2012. gadā un 46 miljārdi vēl papildus 13, 2013. gadā, un tas ir paredzēts finanšu perspektīvās. Tā ir diezgan liela marža. Mēs neaicinām piešķirt šos te 41 un 46 miljārdus, bet mēs drīzāk vēlamies lielāku elastību. Un mēs vēlamies, lai mēs paraudzītos uz jau esošajām programmām, lai saprastu, kas darbojas un kas nedarbojas tik labi, lai mēs varētu izraudzīties prioritātes un arī palūkoties uz to, vai mēs varētu kaut ko mainīt un kāda varētu būt fleksibilitāte šajā jautājumā. Komisijas priekšsēdētājs Barozo kungs vairāk kārt ir norādījis uz to, ka viņš vēlētos šādu fleksibilitāti Viņš vēlas eh, šo te IAT globālo fondu. Un šie ir tie divi gadījumi, kuros mēs uh, varam pārliecināties par to, ka tas, ka, ka iznākums nav uh, fleksibilitāte, bet drīzāk lielāka birokrātija. Un es domāju, ka uh, šobrīd jau Baroso kungs būs iemācījies un saprats to, ka šī sistēma ir pārāk uh, Eh, neelastīga. Tāpēc es domāju, ka mēs varam pilnībā atbalstīt Raimera pieeju, un šis noteikti nav tikai un vienīgi tehnisks uzdevums, tas ir arī politisks uzdevums. Paldies! Paldies, Anna! Anna, kas mūsu diskusijās ieviesusi jauninājumu, intelektuālu jauninājumu, kas ir birokrātiskā fleksibilitāte jeb birokrātijas fleksibilitāte, kas ir diezgan interesants koncepts. Haiders Gris Savars. Sí, gracias, señor presidente. Eh, bueno, un poco en la línea de lo que estaba... Paldies, priekšsēdētāji. Es te sakoju, ko teica arī Jensens kundze un Pēkšņkungs par eh, šiem priekšlikumiem. Tas tiesa, ka Šeit ir jaunas izmaiņas, un lielākoties gadījumā mēs nezinām, kāda būs šo izmaiņu ietekme. Mēs redzam arī to, ka mums ir nepieciešams vairāk informācijas, lai varētu labāk pārdomāt šīs izmaiņas. Skaidrs ir viens, ka šis pārskats, šis jaunais mums piedāvātais dokuments. Pašlaik šis dokuments ir atrisinājis tikai tehniskas problēmas. Mēs esam veikuši tehniskus pielāgojumus, bet tas tiesi, ka uh, Tagad debats, kuras mums būtu jārisina, ir daudz politiskāks un ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā un ar visām izmaiņām, kas no tā izriet. Mums ir jāraugās šajā komitejā, kādas ir politiskās izmaiņas, kādas mēs vēlamies, kādas mēs vēlamies pieņemt un par kurām varam vienoties ir jēdziens, par kuru tie, mēs daudz runājam, un uh, tas ir ļoti svarīgs jēdziens, tā ir elastība, runājot par finanšu pārskatu. Finanšu pārskats no 7. līdz 13. gadam, kas, es pieļauju, tur sarunas notika 4. 5. gadā, un ja ekonomiskā krīze mums vispār kaut ko iemācīja, tad tas ir tas, ka uh, nākamajā dienā visa situācija var krasi mainīties, un parlamentam un Eiropas Savienībā kopumā var būt prioritātes, bet rodas arī jaunas prioritātes. Tādējādi elastība. Šis jēdziens ir ļoti svarīgs un fundamentāls. Turpmākajam finanšu pārskatam, par kurām notiks sarunas, nezinu kādā veidā un arī kad, jo tagad tiek diskutēts, vai mēs uh, Uh, samazināsim šo termiņu no septiņiem uz pieciem gadiem, varbūt labs priekšlikums, un mēs redzam, ka viss mainās pašlaik, un mums ir pavisam ātri jāpielāgo šīm izmaiņām. Un tad vēl ir arī birokrātijas mazināšanas jautājums, elastīga birokrātijas. Nezinu, kā mēs to darīsim, panāksim, bet ir jāatrod risinājumi, kas mums ļautu reaģēt ātrāk labāk. Bet ir viena lieta, kas man nav īsti skaidra. Runājot par um, programmām, kādas ir šajā budžetā, ir jāraugās, vai šīs budžets ir funkci funkcionējuši vai nē. Ja nē, tad šīs programmas būtu jāatceļ. Uh, Bet, uh, ja ir programmas, kuras nefunkcionē, bet kuras ir izveidotas, jo tādas bija parlamenta prioritātes, tad ir jāraugās, kādēļ šīs programmas nedarbojas. Dažos gadījumos, protams, mēs varam teikt, ka mēs esam kļūdījušies, bet es nedomāju, ka. ka šīs finansējums varētu nākt no šīm uh, atceltajām programmām, bet 2000. Trešā gadā noteiktās prioritātes joprojām ir aktuāls, protams, ar zināmiem pielāgojumiem, bet ne jau nu šie pielāgojumi mums atbrīvos līdzekļus, kādi mums ir nepieciešami. Finansēt šīs jaunās prioritātes. Bēgi kungs mums lūdza palīdzību, atbalstu. Mēs esam, protams, gatavi viņu atbalstīt un uh, visas grupas, manuprāt, tomēr var uh, piekrist šīm pozīcijām nostājām. Manuprāt, šīs debats ir ļoti svarīgs, un kā jūs arī sacījāt, mēs varam izmantot šo gadījumu, lai izvērstu svarīgas izmaiņas. Protams, sarunas būs sarežģītas, bet uh, šo iespēju ir jāizmanto. Un arī, protams, apliecina mūsu gatavību sarēt pie šī jautājuma. Paldies! Gorans Fērns. Pavisam īsi komentāri par kolēģis nu pat teikto. Es vakar iepazinos ar padomas secinājumiem par budžeta vadlīnijām, un tās, protams, ir ļoti skaidrs. Tajās vispirms ir e, teikts, ka viss procedūra attiec viss šī te procedūra uh, tiek uzskatīta par tikai un vienīgi tehnisku uzdevumu. Tātad Lisabons līgums un starpinstitūcija nolīgums. Un vēl teica, ka, kas attiecas uz 2011. gada budžetu, tad tam būtu jāpaliek uh, tajos ietvaros, kāda noteikti uh, 2007. 2013. gada budžeta schēmā un ka ir jāparedz uh, Um, īpašas rezerves uh, ikvienā kategorijā un apakškategorijā un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpat arī teiks par to, ka šai te līdzekļu pārdalīšanai ir arī jāpaliek budžetā. Es, protams, uh, saprotu, kāda ir problēma, kas ir saistīta ar dalībvalstu budžetiem un ar ekonomiskās krīzes ieviestajām korekcijām. Uh, Un es, protams, saprotu, ka mums būtu eh, jāiedomājas arī, kā mēs rīkotos viņu vietā, ja mums būtu jāved šīs sarunas. Bet es domāju, ka šī noteikti nav Eiropas parlamenta politika un nostāja, tāpēc mums ir jāgatavojas šīm diskusijām. Un kas attiecas uz katru ziņojumu un, un katru atzinumu, par kur mēs diskutējam, tad ar katru no tiem eh, mums kļūst arvien skaidrāks un skaidrāks, ka ir jāmaina kaut kas eh, šajā situācijā. Mums ir GMS ziņojums, mums ir šīs te finanšu uzraudzības iestādes. Ar visiem šiem ziņojumiem mēs saskaramies ar papildus slogu un ierobežojumiem, kas tiek ieviesti budžetā. Tāpēc es domāju, ka tas, kas mums tik tiešām būtu jādara, mums būtu jāizmanto mūsu rīcībā laiks, eh, kas ir mūsu rīcībā, lai izstrādātu savu stratēģiju, un es Domāju, ka mums eh, šobrīd ir jāizdara spiediens uz eh, komisiju, bet mums būtu jāizmanto arī šis laiks, lai mēs izveidot, izstrādātu paši savu politiku un izdarīt pēc iespējas vairāk spiedienu uz komisiju, uz Barozu, uh, lai viņš sāktu domāt par to, kā mēs varētu tikt galā ar padomas nostāju. Paldies, Goran Porteškungs! Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos galvenokārt runāt par strateģisko jautājumu. Pēc uh, kolēģa beigas uzklausīšanas. Man ir sākojošas šaubas. Vai mums tomēr nevarētu būt divas iespējas? Un es domāju, ka mums vajadzētu drīzāk izraudzīties to iespēju, kuru šobrīd nevēlas komisija un padomi, proti, ka mēs pagarinātu pašreizējās finanšu perspektīvas. Man šaubas ir sakojošas. Ja mums būtu jauns finanšu perspektīvas 2013. un 2020. gadam, un e, ja mēs tikai sākot ar 2020. gadu sāktu izdarīt šīs korekcijas, tad es nezinu, kāda varētu būt uh, politiskie priekšnoteikumi, kas mums ļautu runāt par un diskutēt par šīm te 2014. un 2020. gada perspektīvēm. Kādi būtu tie priekšnoteikumi, kas būtu citādi nekā tie, kas ir uh, bijuši līdz 2013. gadam? Tātad, kas tieši mainīsies šajā situācijā, kas attiecas uz pašu līdzekļiem? Es esmu pārliecināta, ka tā kā Eiropas Savienības budžetu finansē galvenokārt dalībvalstis, tad runa vienmēr būs par eh, šādu cīņu, jo dalībvalsts vienmēr vēlēsies iemaksāt mazāk un saņemt vairāk. Ja mēs neuzstājam uz finanšu perspektīvu pagarināšanu, tad mums būs jaunas finanšu perspektīvas, kas um, pārtrauks šo te procesu, kas ir bijis līdz šim, un es neesmu pārliecināts, ka tas ir pareizais veids, kā mēs tiksim galā ar jaunajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies. Un es domāju, ka uh, pagaidu komiteja, kas strādā pie krīzes jautājumiem, varētu varbūt izskatīt šādu iespēju. Mēs varētu atbalstīt šo te stratēģiju līdz 2020. gadam ar četriem, pieciem projektiem, ja programmām, kas varētu būt uh, pamats jeb kodols un kur īstenošanai būtu nepieciešams Eiropas Savienības finansējums. Es nezinu, vai tie iemesli, kuru dēļ padome un komisija nevēlas turpināt finanšu perspektīvas, gal galā nav uh, tie paši iemesli, kuru dēļ komisijai un padomē nebūs lielisku priekšlikumu pēc 2014. gada. Paldies! Jā, un eh, tā, kā iepriekšējais runātājs teica, mēs nevaram uh, uztaisīt omletu, nesasitot olas, un priekšsēdētājs turpina sakot, jā, un mēs nevaram uh, uztaisīt omletu, un iespējams, ka mēs to nesagramojam. Paldies! Um, Esmu strādājusi šajā komitejā tikai īsu laiku, un mani ļoti pārsteidza šī šīs speciālistu zināšanas, kādas te ir pārstāvētas, to noteikti pierādīja arī Rēmera kunga prezentācija. Ne tikai šīs prezentācijas saturs, bet arī tas, ka viņš varēja turpināt runāt tajā pašā laikā pasūtot kafiju. Manuprāt, tas ir ļoti iespaidīgi. E, redzu, ka pašlaik notiek daudz dažādu lietu, un vidējā termiņa pārskats, protams, ir ļoti svarīgs. Uh, sakarā ar Lisabonas līgumu noteikti daudz svarīgas lietas. Uh, šī gada novembrī mums būs piektais kohēzijas ziņojums, mums ir 2020 stratēģija un daudz citas lietas. Es domāju, ka komisijai vajadzētu saprast, ka vidējā termiņa pārskats ir ļoti svarīgs. Protams, ka ir būtiski arī domāt, kāda veida pārskats tas būs. Viens variants būtu, ka šīs esošās, uh, esošais finanšu plāns tiks nedaudz pielāgots, un tas varēs darboties līdz nākamajai um, nākamajai finanšu schēmai, tad līdz 2013. gadam, vai arī mēs varētu veikt šo vidējā termiņa pārskatu. Es domāju, ka tieši šo opciju mums vajadzētu izskatīt. Mums ir jāpaskatās arī uz griestiem. Es nedomāju, ka mēs varam pārskatīt visus griestus. Mēs varētu šeit izvirzīt prioritātes. Mums, protams, ir jāpabeidz zināms darbs, lai mēs varētu identificēt konkrētās kategorijas un noteikt eh, šīm kategorijām atbilstošos griestus. Es domāju, ka šo iespēju vajadzētu izmantot arī, lai apspriestu globalizācijas fondu. Varbūt mēs varētu to padarīt nedaudz pastāvīgāku. Arī elastīguma instruments ir eh, kaut kas tāds, ko mums vajadzētu izskatīt. Uh, Pašlaik tie ir tikai 200 miljoni eiro. Es domāju, ka mums vajadzētu to nedaudz palielināt. Esam jau runājuši par elastīgumu nepieciešamību. Es domāju, ka tas ir labs piemērs, kur elastīgumu budžetā varētu palielināt, ja mēs domājam par šiem konkrētiem instrumentiem. Taču, kā jau es minēju, dalībvalstis noteikti iebildīs. Tās nevēlēsies palielināt eh, budžetu pašreizējos apstākļos. Tas nozīmē, ka mums būs jāpieņem daudz sarežģīti lēmumi. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai mums būtu sarunas lai mēs varētu izlemt, kādas ir mūsu prioritātes, lai mēs varētu izlemt, ko mēs vēlamies. Tikpat svarīgi ir izlemt, kas ir sasniedzams. Es domāju, ka viss šis darbs ir jāpaveic pirms mēs eh, izdarām spiedienu uz vidējā termiņa sastādīšanu. Paldies, kolēģi Vanders Topkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tehniski rakstura jautājums par regulas projektu. Es nezinu, vai referents vai komisija varētu man sniegt atbildi. Nezinu, vai tas īsti varbūt ir vietā, bet uh, ir viena lieta, ka astotajā pāntā, trešajā punktā, jo tur tiek teikts, ka budžeta procedūras ietveros padome kopā ar Eiropas parlamentu viņam attiecīgu lēmumu. Vai šeit runa ir par kvalificēto vairākumu? Sinu, ka 2008. gada maijā uh, Eiropas kopiena tiesa dalītā teica, ka šāda veida konstrukcija ir iespējama. Tad, um, kā tas tagad notiek saskaņā ar šo spriedumu un par nosacījumu, kāds ir šeit 8. pant 3. punktā. Paldies! Hedzo kundze lūdzu. Godātais priekšsādātāji, pavisam īsi, pavis... paldies par doto vārdu. Es esmu Ītra komitejas ziņojuma referente. Es vēlētos runāt par uh, infrastruktūrām, kuras maz patērē oglekli. Industrijas komitejā ir vienprātība Viņi izdarīs spiedienu uz budžeta komiteju, un tas attiec uz visām politiskajām pārtijām. Mums ir jāparedz šīs diskusijas. Debates. Paldies! Greslas kundz, lūdzu. Lielas paldies! Es vēlējos uh, atsaukties uz uh, piezīmi, kādu piezīmi, ko es teicu referents, vēlētos vērst komisijas uzmanību uz to. Šeit runa par likumdošanas vidustermiņa pārskatu. Gal galā mums ir jādomā arī par stabilitāti. Mēs šo stabilitāti vēlamies redzēt arī likumdošanas programmās. Mēs vēlamies mainīt lietas, lai situāciju vienkāršotu. Mēs nevēlamies uh, šo sistēmu izmantot, lai padarītu visu vēl sarežģītāku. Tieši tāpēc mēs gribētu nākamajā finansēšanas periodā, uh, kur mēs vēlamies visu no jauna izveidot, mums, uh, piemēram, es pie 35 jau esmu pārtraukusi skaitīt. Kas tas tāds par skaitli? Es gribētu aicināt, lai mēs uh, izmantotu šo iespēju, lai visu šo sistēmu vienkāršotu. Merci beaucoup. Liels paldies! Došu vārdu komisijai. Sveicu šeit eh, ģenerāla direktoru kungu. Un pirms Raimers noslēdz šīs diskusijas, tātad daži komentāri vēl. Mēs lieliski saprotam, ka mēs atrodamies eh, nepiedzīvotā situācijā un ļoti sarežģītā situācijā, jo no vienas puses, kā jau atgādināja eh, Lorenz uh, Ferms, ir skaidrs, ka dalībvalsts atrodas ļoti sarežģītā situācijā kas attiecas uz to budžetu. Pat Eirozonā dažām dalībvalstīm ir nepieciešama partneru uh, palīdzība un starptautiskās finanšu sabiedrības palīdzība, un budžetu galvenokārt uh, finansē Eiropas Savienības dalībvalstis. No otras puses, Lisabonas līgums stājas spēkā, un tas mums dod uh, juridiskos un politiskos instrumentus, kā arī institūcijas, kas varētu ļaut Eiropas Savienībai kļūt efektīvākai tajās jomās, kurās Eiropas Savienībai ir vadošā loma, tāpēc, ka mēs darbojamies efektīvāk 27 dalībvalsts kopā nekā katra atsevišķi. Tātad mēs redzam, ka ja mēs, un ar mēs es saprotu visas institūcijas, ja mēs neizmantojam šo iespēju, ka mums ir pirmais gads, kad stājas spēkā Lisabonas līgums, neizmantojam iespēju, lai izveidotu uh, finanšu priekšnoteikums, bet arī institucionālos priekšnoteikums, lai finansētu šīs jaunās uh, politikas, tad mēs to nepaveiksim vēl daudzus gadus. Tātad, protams, no vienas puses nekad nav bijis tik maz līdzekļu, bet uh, no otras puses arī nekad uh, nav uh, bijis tik daudz gaidu un tik daudz politisko iespēju kaut ko paveikt. Un man satrauc tas, ka ja mēs katrā no š, savām institūcijām būsim ieviesuši uh, procedūras, kas uh, ļaus parādīt šīs pretrunas starp mērķiem, sapņiem un no otras puses finansiālo ja budžeta realitāti un es varbūt īpaši neizklāstīšu piemērus, bet viss šī stratēģija Eiropa 20, 2020, eh, protams, paredz to, ka eh, visas komitejas nāks eh, klajā ar priekšlikumiem. Kolēģi arī nu pat jau teica, ka viņi izdarīs spiedienu uz Raimeru, un Raimers par to priecājas. Un Edita noteikti nebūs vienīgā, kas um, izdarīs šo spiedienu. Būs 20 šādas komitejas, kas to darīs. Uh, Un tas viss novedīs pie tā, ka Eiropas parlaments pieņems vairākas rezolūcijas, kurās izteiks vēlmi izmantot visas Lisabonas līguma iespējas. Un uh, blakus uh, visam tam mums būs uh, budžeta ministri, kā Gorans teica, kas turpinās uh, tā, it kā nekas nebūtu noticis. Un tā it kā situācija nebūtu mainījusies kopš 2006. gada, kad mums bija šī vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu, tā it kā Lisabons līguma nebūtu, tā, kā, tā it kā uh, krīzes nebūtu, tā it kā Kopenhāgens uh, samita arī nebūtu bijis. Tātad mēs uh, paliekam strikti finanšu uh, perspektīvu ietvaros un cenšamies izm izmantot rezerves pēc iespējas labāk bet ņemot vērā, ka šo rezervi nav, tad mēs šīs rezerves mērīsim mikrodaļiņās. Tātad mēs esam pretrunu priekšā. Un šīs pretrunas ir milzīgas. Un ar šīm pretrunām būs jātiek galā ļoti ātri. Jo to jau mēs redzēsim balsojuma laikā pēc brīža, kas atrodas uz GMS uh, projektu autors ir šeit, tad šajā jautājumā mēs pārliecināsimies par to, ka mēs nevaram finansēt uh, šo projektu pašreizējo finanšu perspektīvu ietvaros. Bet pirmo reizi mēs saskaramies ar šīm problēmām šādā veidā, un es domāju, ka katrā nākamajā sanāksmē, katru reizi, kad mēs centīsimies strādāt pie kāda uh, no pie kāda no jautājumiem, mēs saskarsimies ar tām pašām problēmām. Pēc brīža uh, runās Helga par kozlodojas programmu, un te jau atkal mēs saskarsimies ar tām pašām problēmām. Tātad mums ir izdevies vienoties par kompromisu, lai finansētu uh, pirmo, pirmos darbus 2010. gadā, bet es domāju, ka problēmas turpmākajiem gadiem paliks. Uh, tagad Vai ģenerāldirektora kungs vēlētos komentēt vai papildināt lūdzu? Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka Šīs debatas ir ļoti svarīgas, ļoti politiskas, kā jūs to norādījāt. Un es arī uzskatu, ka jūs to labi uzsvērāt. Šodien mums nāk saskarties ar šīm grūtībām, No vienas puses ir politiskās ambīcijas, un no otras puses ir uh, budžeta līdzekļi un krīzes sekas uz budžeta situāciju Eiropas Savienībā. Komisija no savas puses ļoti labi apzinās visas šīs lietas, kas tika minētas debatēs, un mēs vēlamies arī rēģēja, teiksim, tā ar maksimālu godu, ja var tā teikt. Ja teica, ka visi komisijas piedāvātajiem pasākumi, protams, ir jāfinansē. Visi priekšlikumi, kādi ir celti galdā, tiek finansēti no esošā finanšu pārskata. Vēlos arī norādīt, kā jau to minēja daži deputāti, komisija šo pēdējo gadu laikā ir izmantojis visu iespējamo elastību finanšu pārskati ietveros, lai finansētu Galileo, lai finansētu Food Facility, lai finansētu atvesaļošanās programmu. Summas, kādas tika pārsūtīts no citām kategorijām, jo īpaši no otrās kategorijas uz pirmo kategoriju, sasniedz 8,3 vai pat 8,4 miljārdi eiro. Un tās ir ievērojams summas. Vēlos uzsvērt, kā piemā elastība finanšu pārskatā, lai varētu pielāgoties esošā laika izaicinājumiem, šī elastība tika izmantota pilnībā. Vēlos pakavēties pie mūsu problemātikas. Jūsu priekšā ir komisijas regulas priekšlikums, lai īstenotu Lisabonas līgumu. Mēs pieņēmām tehnisku pieeju, lai to atrisinātu, jo, jo juridiskās Lisabonas līguma sekas ir identificētas, un tās var tehniski arī atrisināt, lai pavisam ātri mūsu rīcībā būtu jauns juridiskais pamats, kas mums ļautu arī uh, labi pārvaldīt budžeta procedūru atbilstīgi Lisabonas nosacījumam. 28. aprīlī saņemsiet komisijas ziņojumu par finanšu pārskata funkcionēšanu. Mēs par to esam arī runājuši. Priekšējā komitejas sēdē jūs uzdevāt man jautājumu par priekšlikumu saturu, es jums atbildēju un sacīju, ka nevarēju vēl toreiz jūs informēt par komisijas priekšlikumu saturu joprojām es nevaru sniegt šo informāciju, jo kolēģija ir vienīgā, kas var pieņemt lēmumu par attiecīgajām orientācijām, vadlīnijām. Un, ja būs nepieciešams, tad komisija, protams, izstrādās atbilstīgus priekšlikumus. Tagad jautājums ir, kurā brīdī nākt lajā ar šiem priekšlikumiem? Vai šos priekšlikumus vienkārši um, izgudrot un tos uh, izstrādāt ļoti vispārīgs vai arī noteikti ļoti konkrētas vadlīnijas un priekšlikumus, kur, kuriem, protams, ir jāpredz finansējums. Un es domāju, lai labi struktūrētu debatas, tad jāteic, ka abi ir roku rokā. Jo ir jāveic un jānāk lajā gan ar priekšlikumiem pēc būtības un priekšlikumiem, kuriem jāparedz finansējums. Ir grūti arī noteikt uh, dažu instrumentu palielinājumu, ja tam apakšā nav uh, konkrēti izaicinājumi, kurš būtu jāfinansē pēc uh, piedāvāto priekšlikumu īstenošanas lūk. Ziņojums par starpinstitucionālo vienošanos un tā īstenošanu, tā pat kā arī 2011. gada budžeta priekšlikums būs pieejami un publicēti 28. aprīlī. Tad daži vārdi vēl par finanšu pārskatu pa pagarināšanu. Es respektēju šo loģiku, uz kur balstās uh, parlamentāri, deputāti. Bet gribu pievērst jūsu uzmanību divām lietām. Jebkāds pagarinājums, ja mēs runājam par šādu veidu scenāriju. Jāteic, ka tāds nav īsti komisijas iecerētais scenārijs. Jebkāds finanšu pārskata pagarinājums nozīmē to, ka ir jāpārskata pamatnoteikumi kāda ir izstrādāta šo programmu īstenošanai. Citiem vārdiem sakot, ir jāuzsākt jaunas sarunas par kopienas likumdošanu šajā jomā. Šis ir ļoti grūts uzdevums, komplekss uzdevums, un esmu pārliecināts, ka būtu ļoti efektīvi tagad uh, no jauna pārskatīt visus tiesību aktus tik īsam laika termiņam. Otrakārt pievēršos uzmanību arī tam, ka tāda un tāda prieka lieta un pagarināt ar diviem gadiem vienādu pārskatu. Tas nozīmē to, ka, vai mēs gribam vai nē, būs jāuzsāk sarunas pēc būtības par resursu mobilizēšanu Mēs varam runāt par diviem vai septiņiem gadiem. Jebkurā gadījumā sarunas būs viens un tās pašas. No komisijas puses mēs, nu, ar visai lielām bažām raugāmies uz tādu situāciju, kur notiktu sārunas par uh, pagarinājumu uz diviem gadiem. Pēc, šīm, pēc tam stāsies, protams, spēkā jauns finanšu pārskats pieciem septiņiem gadiem, citiem vārdiem sakot. Parlamentam un institūcijām būs jādiskutē četrus gadus par finanšu pārs, eh, pārskatu. Divu gadi vai vismaz, vai eh, divu gadu sarunas, lai mm, finanšu pārskatu pagarinātu par diviem gadiem, un tad vēl divu gadu sarunas, lai izveidotu atkal jaunu finanšu pārskatu. Nesmu pārliecināts, mēs neesam pārliecināti komisijā, ka bū, šis būtu labākais veids, kā izmantot mūsu laiku un kā veicināt arī kopienas institūciju darbības efektivitāti. Pēdējais komentārs priekšsēdētāja kungs. Jautājums par 8. pāntu, 3. punktu. Par uh, finanšu pārskatu. Šī piemērošana notiks budžeta procedūras ietveros, tiks vai kvalificētā vairākumā tiks pieņemts lēmums. Vēlos atgādināt, ka starp institucionālās vienošanas ietveros esošajā versijā šie lēmumi tiek pieņemti kvalificētā vairākumā. Mēs šeit nepiedāvājam grozīt ko īpašu. ja procesā, procedūrā. No komisijas viedokļa uzskatām, ka šis ir ļoti svarīgs nosacījums. Tas veicina finanšu pārskatu elastību. Un, protams, ka jebkāda veida problēmas šajā jomā radītu arī problēmas attiecībā uz elastību un mūsu pielāgošanās spējām dažādiem notikumiem, ar kuriem mums nācās saskaties pēdējo gadu laikā. Lūk, priekšsēdētāji kungs, tie, tādi bija mani komentāri atbildot uz um, viedokļiem. Paldies! Merci, monsieur le directeur général. Paldies, ģenerāldirektor kungs. Vēl trīs cilvēki vēlas izteikties, un tagad es noslēgšu uh, sarakstu, jo mums pēc tam ir jāsāk balsošana. Tātad sekojošā kārtībā Jūta, Morans Ferns un pēc tam Godmaņa kungs. Jūta, lūdzu. Lielas paldies. Īsnībā es negribēju nemaz šeit iejaukties, taču tagad uh, uzklausīju ģenerāldirektoru, kurš, uh, protams, nevar iejaukties mūsu politiskajās diskusijās, to mēs visi saprotam. Taču viņš atkal runāja par to, ka mēs saskaramies ar finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļiem, un tieši tāpēc mūsu budžets ir tik strikts un ierobežots. Taču man te ir kas jāsaka. Ietveru mūsu pašreizējiem budžetam mēs pieņēmām 2006. gadā. Tolaik mēs pat eh, nedomājām par finanšu un ekonomisko krīzi un par tās iespējamību. Tieši tāpēc es gribētu visus eh, lūgt visus kolēģus, kā arī visu komisiju, un, protams, arī padomi, eh, visu laiku neaizbildināties ar to, ka mēs vairs nevaram finansēt Eiropas politiku, tāpēc, ka pašlaik notiek finanšu krīze. Mums ir ļoti uh, strikts finanšu plāns, un eh, mūsu sarunu komanda to laika uh, vienojās ar padomi par pārskatīšanas klauzulu. Tagad mēs zinām, ka šī pārskatīšanas klauzula mums parlamentām ir domāta tādā veidā, ka tad, kad notiek šāds pārskats, šīs pārskats netiek veikts balstoties uz nulli, ņemot vērā nulli. Mēs šo pārskatīšanas klauzulu mēs domājam revīziju. Mēs līdz ar to cerējām, ka komisija, tā skaitā arī padome, laika gaitā kļūs gudrākas, darbojoties kļūs gudrākas. Mēs sagaidījām saprātīgu reakciju no padomas puses un uh, cerējām arī, ka komisija darbosies tāpat. Tāpēc mums nevajadzētu tagad balstīties uz pašreizējo 2010. gada pozīciju, kas varbūt sākās 2008. gadā. Mēs nevaram izmantot to kā aizbildinājumu, jo galu galā šis plāns, ar ko mēs darbojamies, ir vecs. Jūtā. Paldies, Jūta Goronsvens. Tikai īsts pārskats par uh, Žanžona kunga teikto. Es patiešām nesaprotu. Uh, ja mēs patiešām nopietni izskatām iespēju pieņemt pagarinājumu. Protams, ka mums ir jāņem vērā visas iespējamās sekas, taču es tiešām nesaprotu, kāpēc divu gadu pagarinājums un nākamais, nākamā finanšu schēma uh, ir jāizskata atsevišķās sarunās. Kāpēc mēs nevaram runāt par diviem plus pieciem gadiem? Kāpēc mēs to nevaram darīt vienlaicīgi? Tas taču nebūs sarežģītākās pries par septiņiem gadiem. Jā, varbūt mums vajadzēs sarežģot vairāk papīru. Bet šādā gadījumā es domāju, ka galvenais būtu veikt viens sarunas par uh, pagarinājumu. Tad 5 plus 2 vai 7, tas taču ir viens un tas pats. Jā, tik tiešām, godmaņa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsts un konkrēts jautājums uh, ģenerālsekretāram. Dokumentos, kas ir mūsu rīcībā, priekšlikumu regulām par uh, daudzgadu finansējumu plānu, mēs redzam piektajā punktā, kas ir diezgan jauns kas attiec uz korekcijām attiecībā uz kohēzijas politiku. Un tas nav tikai un vienīgi tehnisks aspekts. Varbūt Mans jautājums būtu sekojošs. Varbūt mēs varētu saņemt papildi informāciju, jo tas, kas tiek piedāvāts šeit, uh, IKP uh, atšķirība dēļ 2005. gadā, kad tika izveidots šīs te uh, finanšu uh, plāns 2007. un 2013. gadam, izmaiņas ir ļoti ievērojams dalībvalstīs. Uh, Un priekšlikums ir paraudzīties uz to situāciju, kas ir vēlāk, kad uh, IKP uh, svārstības ir uh, vairāk nekā 5, uh, plus mīnus 5. Un kohēzijas politikas uh, priekšlikums ir tāds, ka komisija paraudzīsies un, uh, uz šo jautājumu un koriģēs visu šo te uh, naudas daudzumu, kas tiek izmaksāts dalībvalstīm uh, saskaņā ar uh, IKP, un šeit robeža ir noteikti 3 miljārdi. Mans jautājums ir sekojošs, vai šāds korekcijas notiks? Un tādā gadījumā eh, tas noteikti mainīs visu situāciju šajā te izdevuma kategorijā. Tas ir pavisam jauns priekšlikums, un es ļoti priecātos, ja es varētu saņemt atbildi varbūt vēlāk. Ne šodien, bet vēlāk. Paldies! Paldies, Raimer. Kādus secinājumus tu izdari no šīs diezgan garās viedokļa apmaiņas? Lielas paldies par šīm intensīvajām diskusijām un arī par interesantajām piezīmēm. Mani īpaši interesē tas, ko Korants pieminēja pašās beigās. Manuprāt, tā ir ļoti gudra atbilde uz komisijas bažām attiecībā uz dubulto darbu un uz īsiem termiņiem. Uh, Pagājušo reizi mēs runājām par finanšu plānu, tas bija 50-60 koplēmu programmas vienlaicīgi, tas bija ļoti sarežģīts pasākums, un noteikti, ka tas prasīja ļoti daudz pūļu no visiem iesaistītajiem. Tieši tāpēc mēs domājām par šo pārskatu plus pagarinājumu, un tādējādi finanšu plāns un finanšu schēma līdz 2020. gadam, ņemot vērā šīs plašākās opcijas, mums pavērt pavisam jaunu, interesantu tematu. Tad tie būtu pavisam trīs varianti, kas tiktu piedāvi, piedāvāti padomē. Tādējādi mēs varētu politiski pieņemt lēmumus. Mēs varētu mierīgi par to spriest, un komisijai iespējams vajadzētu ņemot vērā procedūru, eh, domāt nedaudz atšķirīgāk, nedaudz neparastāk. Taču šeit ir jāuzdod arī jautājums. Iedomāsimies, ka ņemot vērā šo Gorana citēto padomes eh, grozījumu 2011. gada budžeta direktīvā, Eh, kādā situācijā mēs atradīsimies 2010. gadā, ja komisija izteiks priekšlikumus daudzgadu finanšu schēmai. Un tas būtu pirmais modelis līdz 2020. gadam. Un tad mēs būsim šajā sarežģītajā situācijā. Mums vajadzēs eh, piekrist daudzgadu finanšu schēmai līdz 2020. gadam bez vajadzīgā elastīguma. Daudz kolēģi uzstāja, ka šis elastīgums ir jāpalielina. Uh, Mēs tātad pieņemtu šo daudzgadu finanšu schēmu līdz 2020. gadam kā kopēju struktūru. Tādējādi mēs saskartos ar lieliem izaicinājumiem attiecībā uz Eiropas atbildīgumu globalizācijas kontekstā. Es eh, gribētu teikt, ja šis eh, komisijas priekšlikums eh, daudzgada finanšu schēmai vai arī padomis piedāvājums daudzgada finanšu schēmai ņemot vērā budžeta komitejas viedokli, nav pietiekams, tad mēs varētu iedomāties, ka mēs varētu pateikt arī nē, vai arī mēs vienkārši nedodam savu piekrišanu. Un plenārsesijā mēs varētu arī pieņemt attiecīgu lēmumu. Mums vajadzētu veikt sarunas, līdz šis priekšlikums tiktu uzlabots. Tādējādi mēs paliekam ar piecgadu finanšu schēmu. Mēs te daudz ko varam iedomāties jo parlaments var šeit izmantot Lisabonas līkuma piedāvātās iespējas, proti vienkārši pateikt nē. Mums ir jāsāk arī ar parlamenta iesaistīšanos likumdošanas darba attiecībā uz starptautiskiem līgumiem. Galu galā mēs šeit nekrītam bezdibenī. Līgumā ir pateikts, eh, ko var darīt, ja nav panākta vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu. Tas ir ļoti vienkārši. Mums vajadzētu šeit izdarīt spiedienu gan uz daudzgada finanšu schēmas jautājumu, gan arī eh, mums ir jādomā par komisijas eh, Lisabonas līguma tehniskajiem pieli, pielāgojumiem. Tie, kas sprieda par šiem jautājumiem, eh, sēž arī šajā komitejā, un šeit uh, ne, nebija runa par tehniskiem pielāgojumiem. Mums vajadzētu izlasīt treš, trešo pāntu, kas tad, šeit not, kas tad šeit ir teikts. Proti, ka šeit ir jāveic pielāgojumi saskaņā ar budžetu. Es domāju, ka tas ir pilnīgi skaidrs. Es gribētu vērst komisijas uzmanību uz uh, kolēģu minēto. Šis jautājums par budžeta neutralitāti, protams, ir pasaka. Ja mēs uh, nepiecelsimies kājās un tagad uh, nepieprasīsim atbilstošos eh, Lisabonas līguma pārskatīšanas elementus, tad šogad un arī nākamgad mēs saskarsimies ar vēl smagākām problēmām attiecībā uz pārskatīšanu. Tā nebūs tikai politiskās prioritātes vienas kategorijas ietveros. Es gribētu teikt, ka šajos kopējos aprēķinos, kopējos budžeta aprēķinos ir eh, pilnīgi iespējams uh, finansēt ārējās rīcības dienestu budžetam neitrāli. Es gribētu aicināt komisiju un arī sekretariātu veikt kopsavilkumu pār ārējās rīcības dienesta budžetu un par dalībvalstu ieguldījumiem. Piemēram, cipari no Vācijas. Mums ir 2200 aģentūru, mums ir apmēram 4000 cilvēku vēstniecībās visā pasaulē. Mums ir arī 5000 dažādu citu nodarbināto. Apmēram 1200 nosūtīto no eh, ministrijām, kas eh, arī darbojas eh, ārējā dienestā. Tātad kopā apmēram 13 tūkstoši. Es labprāt redzētu arī pārējo dalību valstu ciparus. Es domāju, ka Lielbritānijā un Francijā iespējams ir vēl vairāk šādu darbinieku, un varbūt arī Spānijā un Itālijā ir šādi paši cipari. Es domāju, būtu ļoti interesanti redzēt visu šo statistiku. Ja mēs vēlamies eh, darboties kā normāls uzņēmums, ka Eiropas Savienība kopā ar visām dalībvalstīm, mēs vēlamies izvairīties no funkciju dubultošanās, gal galā tā būs arī daļa no darba, tad mums vajadzētu kopā ar eh, parlamentu un valdību kolēģiem eh, apspriesties, kā viņi iedomājas šo diplomātisko dienestu struktūru un personāla resursus šajās institūcijās. Gal galā tas ir mūsu uzdevums kā budžeta lēmē institūcijai. Ja mēs paskatītos uh, precīzi uz šiem cipariem, tad es domāju, ka jau dalībvalstu līmenī mēs šeit redzētu visai lielus skaitļus. Un šie cipari, kas uh, tagad uh, atbildīs Eiropas diplomātiskajā dienestā, tad tiem ir daudz mazāka nozīme. Es domāju, ka padomē ar to vajadzētu ar to nodarboties. Arī finanšu ministriem vajadzētu ar to nodarbi, nodarboties, jo viņi galu galā uzstās budžeta neutralitāti. Es domāju, ka mums vajadzētu par to diskutēt ar dalību valstu valdībām. Un šīm debatēm vajadzētu būt atklātām, jo es domāju, ka šie cipari šajā dimensijā mums ir ļoti nozīmīgi. Juta, šis nav jautājums tikai par ārējās rīcības dienestu, mums ir arī attiecīgas aģentūras, piemēram, Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūra EFSA, un, piemēram, Vācijā mēs nesen saskārāmies ar eh, diezgan spēcīgu reakciju. Mums attiecībās pārtikas nekaitīgumā vismaz div, divi institūti. Mums kā parlamentam un kā budžeta komitejai vajadzētu vest šādas diskusijas. Galu galā mums ir jāuzstāja arī uz padomas iesaistīšanos. Mēs mums ir jāskatās uz visām šīm lietām no budžeta perspektīvas. Es domāju, ka arī attiecībā uz citām politikām šis uzdevums izrādītos visnotaļ interesants. Es domāju, ka mums šos argumentus vajadzētu paturēt prātā. Es domāju, ka mēs daudz godīgāk attiecamies uz šiem jautājumiem nekā padome. Vakar Briselē konferencē es paskatījos, ko tad Eiropadomē ir izsecinājusi. Tātad pētniecība 3%. Tas nozīmē mums pietrūks vismaz 15 miljārdu eiro gadā. Tas ir vai nu dalībvalstu līmenī, vai nu publiskais vai privātais finansējums. Es domāju, ka tam noteikti būs budžeta sekas, kā mēs to visu panāksim. Šeit nepietiks tikai ar pārvietojumiem, vai arī, piemēram, attīstības politika 0,7%. Es zinu, ka citās valstīs iespējams šī situācija ir pat 0,4%. Tas nozīmē, ka 30 miljardi mums šeit trūkst. Tāpat mums ir jādomā arī par jautājumu, vai šīs prioritātes, ko mēs esam izvirzījuši, ir pareizās. Es domāju, ka mums arī vajadzētu iesaistīties šajā, šo politiku prioritāšu uzstādīšanā. Ja runa par vidē termiņa izvērtējumiem, tad. Uh, šī daudzgada finanšu schēmas vidējā termiņa izvērtēšana ir svarīga. Mums ir jāvirzās uz priekšu šajos jautājumos, taču šis izvērtējums nāk nedaudz vēlāk nekā mūsu izvērtējums par uh, Lisabons līguma daļām. Ņemot vērā Ingeborgas Greslas tikko minēto, uh, Mēs zinām, ka mums ir vajadzīga politiskā iesaistīšanās un prioritātes. Es minēju šīs divas prioritātes, tās ir budžetā jātaino. Vienlaicīgi mēs saskaramies arī ar problēmu, ka attiecīgās politikas jomās revīzijas palāta vēl nav parādījusi zeltaino vai sarkano kārtiņu. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ. Procedūra ir pārāk sarežģīta, un līdz ar to noteikti procenti un noteikti miljardi īsnībā nemaz nedrīkst vēl tikt izmaksāti. Pirms mēs būsim nokļuvuši nākamajā finanšu schēmā un uh, pirms mēs sāksim runāt par uh, finanšu schēmas struktūrām, tad mums vajadzētu pārdomāt par uh, šo izvērtējumu. Es domāju, ka arī šīs šī parlamenta specializētajām komitejām vajadzētu pildīt savus uzdevumus un nevajadzētu sarežģīt šo situāciju. Mums ir jārunā par šīm procedūrām, kas būtu lietotājiem draudzīgām. Mēs esam uh, runājuši ar komisiju, mums bija divas stundas sarunas, bet mēs nevarējām īsti definēt, kas tas tāds ir. Es domāju, ka mums uh, vajadzētu paredzēt tādu budžeta procedūru, kas ir pietiekami lietojumam draudzīga. Mums ir vajadzīgas atklātas diskusijas par to, vai šeit ir kļūdas daudzgadu finanšu schēmā, vai ir redzama krāpšana. Galu galā mums ir jāaizstāv šīs politiskās prioritātes arī attiecībā pret sabiedrību. Bieži vien mēs strīdamies par programmām, kurai tad ir tā labākā pievienotā vērtība Eiropai, un uh, mums vajadzētu arī pievērsties uh, tām daļām, kas vairāk attiecas uz Lisabonas līgumu. Viens kolēģis minēja arī par vidējā termiņa pārskatu, un proti, ka mums vajadzētu izmantot uh, attiecīgās sviras, lai mēs varētu pieprasīt eh, ģenerāldirektoram veikt politisko un budžeta izvērtējumu attiecībā uz Lisabonas līgumu. Šķiet, ka tagad es eh, nedaudz pieminēju arī Ferma un Portaša kunga teikto tad par piekrišanas procedūru. Es vēlētos teikt, ka šodien uh, var teikt, ka ja šis piedāvājums nav pietiekami labs, tad parlaments var pateikt arī nē. Mums eh, vajadzētu izdarīt ar spiedienu arī uz valdībām. Mums ir jādomā par līgumu un par daudzgadu finanšu plānu. Protams, ka mēs esam eh, pieņēmuši arī pārejas regulējumu, kas, protams, ir ļoti labi līdz regulas stāsies spēkā. Es domāju, ka mums ir laiks līdz budžeta sarunām rudenī. Īsnībā šeit nekas nav degošs. Vissvarīgākais ir tas, kāds būs rezultāts. Protams, ka viss var notikt ļoti ātri, ja piedāvājumi ir labi. Mēs varam nonākt arī pie tāda, tādas budžeta pārskatīšanas, ka tiešām ir politiska. Vēl pavisam īsi par ģenerāldirektorāta teikto, par ģenerāldirektāra teikto. Mm, finanšu krīze, Juta jau uz to reaģēja. Pirms mēs runājam par budžetu attiecībā uz 2020. gadu, mums vispirms ir jādomā par labāku likumdošanu, pēc tam tikai pārskatīšana. Es domāju, tā ir pareizā kārtība. Mēs bieži vien runājam par budžetu šajā parlamentā, bet mums vajadzēja domāt par mērķiem, par to, kas ir teikts līgumā, un tikai pēc tam par budžeta dimensiju. Mums vajadzētu šeit paredzēt vietu arī politiskajiem mērķiem un vēlmēm. Un pēc tam to vajadzētu atspoguļot tikai budžeta sarunās. Taču komisijas ģenerāldirektorātam tagad ir jāizlem, ko tad viņi vēlas. Viņi runāja par priekšlikumiem, kas ir saistīti ar Lisabonas līgumu, un tad kaut kad eh, tiks kaut kas sagatavots. Tad šis eh, neoficiālais dokuments, kas tika pieņemts novembrī, Šķiet, ka komisija tādus rada ar vien vairāk un vairāk. Galgulā šo laiku šī dokumenta sagatavošanai komisija varēja izmantot daudz labāk. Proti tā varēja domāt par to, kas notiks pēc Lisbonas līguma pieģēbšanas, jo ir ļoti daudz dažādu darbu sakrājušies. Ja tas pašlaik nav iespējams, tad komisija šķiet nav izpildījusi savu uzdevumu. Eh, komisijai kā institūcijai un arī uh, komisāriem vajag izlemt, ko tad viņi vēlas. Vai mēs pakļausimies šajos jautājumos padomei, vai arī mēs domāsim par Lisabonas līguma iespējām un sekām, un uh, vai komisija mm, iestāsies kā līguma sargs parlamenta pusē. Šāds jautājums pašlaik tiek uzdots. Tieši tāpēc priekšēdētāji es uzskatu, ka ir jāuzdod arī jautājums, vai mums nevajadzētu uzsākt jaunas diskusijas ar komisijas priekšēdētāju, arī attiecībā uz, šī, ne, uz šo neoficiālo dokumentu un uz attiecīgo izvērtējumu. Varbūt mums komisija vajadzētu aicināt pārdomāt savu pozīciju un uh, uzlabot šo nostāju. Kā turpmāku, so, kā turpmāku soli es gribētu arī ieteikt uh, nākamajās sanāksmēs spriest par to, vai būtu pareizi uzdot mutisku jautājumu ar īsu, precīzu rezolūciju. Es gribētu ieteikt to darīt māja plenārsēdē, tā lai mēs varētu intensīvi par to diskutēt parlamentā. Un tad attiecīgi mēs varētu arī sagaidīt attiecīgus priešlikumus. No manas puses tas būtu tāds turmākais solis, ko mēs varētu darīt. Paldies! Paldies, referent kungs! Jā, tik tiešām tās bija ļoti nepieciešams debats, un visi noteikti novērtēja to, cik kvalitatīvas tās bija. Es no tā izdaru divus politiskos secinājumus. Vispirms, kā jau parasti, jautājumos, kas saistīti ar budžetu, neatkarīgi no tā, vai tas ir daudz gadu vai gadskārtais budžets, mums ir zināms interesi strādāt roku rokā ar komisiju. Un mums tā tad ir jāuzsāk iniciatīva, lai pēc iespējas vairāk ietekmētu komisiju un vienlaiks arī izprastu tās nostāju. Tāpēc es priecājos, ģenerāldirektor kungs, ka jūs esat šeit. Es esmu sazinājies ar komisāru Levandovski, kas piekrīt ierasties uz vienu no mūsu nākamajām sanāksmēm, lai turpinātu šo viedokļu apmaiņu viņa līmenī un jo īpaši politiskajā līmenī, jo, kā jau mēs redzējām, bez šīm tehniskajām sarežģītajām problēmām ir tomēr jāizdara arī virkne politisko izvēļu, kas eh, attiecīgi ietekmēs arī vispārējo darbu. Mēs no ģenerāla direktora tātad esam uzzinājuši, ka 28. aprīlī komisija pieņems uh, savu viedokli par daudzgadu finanšu plānu. Un es domāju, ka otrais secinājums, kur es izdaru, otrais politiskais uh, secinājums, kā jau to ierosināja Raimers Bēga, mums ir nepieciešams, kā jau to arī lūdza vairākas reizes Gorans Ferms, uh, Mums ir nepieciešams precizēt, kāds ir parlamenta galīgais mērķis, sākot jau ar uh, uh, šo te budžetu komiteju, tātad šajās sarunās, kuras mēs uzsāksim. Mums ir procedūra, kas ļauj mums organizēt publiskas debates un apstiprināt mūsu priekšlikums plenārsēdē, kas attiec uz uh, mutisko jautājumu 115. pantu reglamentā. Uh, vai arī rezolūcijas eh, priekšlikums, kur varētu ierosināt eh, kādu no komitejām saskaņā ar 58. pantu attiecībā uz šādu te pieņemtu tekstu. Bet mēs, protams, varam arī kombinēt šīs te abas iespējas. Par to noteikti runāsim ar koordinatoriem, bet es gribētu piedāvāt turpmāko nedēļu laikā uzsākt šādu veidu procedūru vienlaikus turpinot, protams, kontaktēšanos ar komisiju un uzaicinot mūsu bijušo kolēģi Levandovska kungu. Tik tā par šo jautājumu, eh, līdz ar to noslēgsim diskusijas par šo punktu. Starplaikā Helga ir atgriezusies, un mums vēl ir jāizskata astotais punkts, pirms mēs pievēršamies balsojumam. Vai Helga vēlētos mūs īsumā, dažās minūtēs, iepazīstināt ar šo te kozlodojas programmu, par kuru mūsu komiteja ir jāsniedz atzinums. Lūdzu, Helga. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pieminēt tikai galvenās problēmas. Jūs atceraties, ka iepriekšējā samierināšanā, kas notika novembrī par kozlidojas kodolektrostacijas izņemšanu eksploatācijas, mēs domājām, kā finansēt atjaunošanas plānu 2010. gadā. Te bija runa par eh, mm, elastīguma instrumenta mobilizāciju izņemšanai no eksploatācijas, te bija runa par 75 miljoniem eiro. Taču pašlaik mums ir jāatrod arī turpmākais finansējums. Tas nozīmē 225 miljoni mm, laikā no 2011. līdz 2013. gadam. Un principā to var atrast kategorijā 1A. Taču no otras puses, kā mēs jau dzirdējām šorīt, rezerves mm, kategorijā 2A turpmākajos gados ir vairāk nekā mazas. Līdz ar to tas ir jautājums, vai mēs varam atrast naudu te, vai arī mums ir vajadzīgas jaunas sarunas, mums ir vajadzīga jauna nauda, lai mēs varētu atrast līdzekļus izņemšanai no eksploatācijas. Tieši tāpēc es domāju, ka šeit ir saistība ar GMES jautājumu. Ko tas nozīmē kategorijā 1A? Varbūt šeit ir arī citi risinājumi. Tāpēc esmu sagatavojusi divus variantus. Tieši tāpēc tas viss ir atkarīgs no pārējās informācijas un arī no kolēģu domām. Vai mēs varam izmantot pirmo variantu, proti, ka tas atbilst pirmajai eh, A kategorijai, vai arī mēs pieņemam otru secinājumu, ka tas neatbilst pirmajai A kategorijai, mums ir jāuzsāk citas sarunas. Uh, Es gribētu pieminēt vēl kādu problēmu par Eiratom līgumu. Te ir vairākas apakškategorijas, un tā ir arī daļa no iespējas izņemšana un eksploatācijas. Taču Eiratoma sākotnējā nozīme ļoti atšķiras no pašreizējā jautājuma par izņemšanu no eksploatācijas. Varbūt mēs varētu atrast savu juridisko bāzi. Tas nav mūsu pienākums eh, to darīt, taču kolēģi no citām komitejām to pieminēja. Es gribētu teikt, ka šī ir daļa no šīm debatēm, kā mēs domājam par drošību, kā mēs izskatām uh, atomelektrostaciju izņemšanu no eksploatācijas. Tieši tāpēc es gribētu zināt, uh, kāda ir kolēģi pieeja, kā mums vajadzētu rīkoties, bet, protams, tas viss ir atkarīgs no šī vispārējā ietverā, kur mums vajadzētu meklēt līdzekļus. Ja mēs pateiksim, ka tas atbilst pirmajai A kategorijai, tad mēs apdraudēsim citas prioritātes, un to mums noteikti vajadzētu pārbaudīt. Taču, protams, politiski man šķiet ir būtiski atrast naudu kozlidojas atomelektrostacijas izņemšanai no eksploatācijas. Par to nav nekādu šaubu. Merci. Paldies, Helga. Helga, tā tad. Uh aicina kolēģis, un to ir uzklausījis Inge, un vairs atad viņai. Personīgi es izvēlētos otro variantu. Ja mēs vēlreiz eh, paskatāmies uz šo jautājumu, tad šķiet, ka Eiropas eh, komisijai vajadzētu sniegt skaidrojumus. Mums vajadzētu uzdot jautājumu, kā tad tas ir, ka pirmajā posmā mēs esam eh, dabūjuši 75 miljonus, un tagad Eh, stāvam otrā un trešā posma priekšā pilnīgi eh, bez nekāda padoma. Še, un tagad šeit uzdodam jautājumu par juridisko pamatu. Manuprāt, eh, tas nav nemaz tik skaidrs, ko mēs šeit īsti nolēmām. Es domāju, ka mēs esam visai smagi strādājuši. Es piekrītu, ka, mm, ja mēs paskatāmies, kas ir šeit ieplūdis Kozlodojas stacijā, tad šķiet, ka mēs esam gan, gandrīz nodrošinājuši vienu miljardu eiro. Tagad es dzirdu, ko Kozlodoja vēl ar vienu nav izņemta no eksploatācijas. Galu galā mēs atceramies arī par gāzes krīzi. Mēs vienmēr pieminam Kozlodoju, tad, kad mēs runājam par vajadzīgās enerģijas ražošanu. Taču šī nauda, kas ir paredzēta, es domāju, ka tā ir paredzēta tieši izņemšanai no eksploatācijas. Es domāju, ka Eiropas komisijai vajadzētu saprast, ka šeit ir runa par politisku lēmumu. Oktobrī tika ievēlēti, atkārtoti tika ievēlēti tie paši cilvēki, un eh, es gribētu zināt, kā tad šī situācija mainīsies. Protams, eh, mums nav nekas pret Bulgāriju, man arī nav nekas pret Kozlodoju, taču es uzskatu, ka šeit eh, ir ļoti neskaidra procedūra, te nav nekādas caurdzamības. Mums ir bijuši arī ziņojumi par līdzekļu izlietojumu Bulgārijā un Rumānijā, tas bija īpašais ziņojums, bet Kozludīta vispār neparādījās, jo kaut gan šeit eh, ir iztērēti vairāk nekā pusmiljārds eiro, un 75 miljoni ir tiešais kopienas atbalsts. Būtu ļoti labi, ja mēs eh, vēlreiz saņemtu skaidrojumu par visu šo pasākumu. Paldies! Paldies, Inge Nenski Jensens kundze, lūdzu. Minskī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, atgādināt šeit dažus faktus. Tās iemesls, kādēļ mēs meklējam tik sarežģītā veidā līdzekļus, tas ir skaidrojams ar to, ka komisija piedāvāja atbalstu Eh, fin 2010. gada finanšu plāna vidū. Tādēļ arī visai vēli mēs meklējām iespējas nodrošināt uh, un rast šos pirmos 75 miljonus, izmantojot elastības instrumentu. Tā bija vienīgā iespējamā opcija 2009. gada beigās. Uh, Un atbildot uz jautājumu, vai ir pietiekama politiskā vēlme, es domāju, ka tā ir gan parlamentā, gan komisijā, lai atrastu arī atlikušos līdzekļus. Es apzinos, ka rezervis ir ierobežotas un, uh, protams, tas nāks par sliktu arī citām programmām, kuras ir iekļauts tajā pat budžeta līnijā. Vienlaikus uzsveru, ka tautas partijas priekšlikums mēģināt rast iespēju pārskatīt uh, daudzgadu finanšu plānu, kāds pašlaik ir spēkā, un rast arī iespējas izvērst sarunas ar padomi un rast arī 225 miljonus. Un tad mēs atbalstam Helgas otru opciju un cerams, ka šī opcija mums arī ļaus uh, iegūt šo summu starp institucionālās vienošanās ietveros. Paldies! Jā, es atgādinu kolēģiem, ka kad mēs runājām par finanšu schēmu 2007-2013. Padome pieņēma attiecībā uz šiem griestiem, pakšgriestiem, apstiprināt finansējumu visu kodola elektrostāciju eksploatācijas izbēgšanu, to kodola elektrostāciju, kuras ir līdzīgas uh, Černobiļa kodola elektrostācijai. Tad, proti, visas uh, šīs kodola um, elektrostācijas, kuras neatbilst tā saucamām rietumu kodola elektrostāciju normām. Vai tā kā toreiz Bulgārija, Rumānija vēl nebija Eiropas Savienības dalība valstis, mēs zinājām, ka viņas pievienosies 2007. gadā, bet sarunas notika laikā 2005. un 2006. gadā, līdz ar to padome nevēlējās iekļaut Kozludujas kodēlektrostacijas eksploatācijas izbeigšanas finansējumu. Tādēļ esam šodien ļoti nepatīkamā situācijā, jo, kā atgādināja Nadežda, mums ir nepieciešams rezultāts, arī atgādināja Helga to, arī atgādināja Mēs um, nevaram nedarīt šo darbu, kas ir absolūti nepieciešams. Un tāpat laikā nav finansējuma, lai to darītu. Žanluks Dejāns, lūdzu. Nē? Jauc ar Kalfinkungu, lūdzu, Kalfinkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšu vēl dažus papildus argumentus par Helgas priekšlikumu, bet pirms tam jautājumi par Ingeborgas jautājumu par eh, līdzekļu izmantošanu. Šis jautājums ir korekts. Mums ir jāraugās, uh, kur mēs iztērējam katru eiro. Vēlreiz par šo, par šiem līdzekļiem. Es koslidoju un arī par līdzekļiem, ko arī Lietuvai un Slovākijai. Šogad būs īpašs audits, kuru veiks Eiropas revīzijas palāta. Tā būs vēl viena iespēja, lai raudzītos, kā tad īsti notiek šī līdzekļu izmantošana. Un tas ir absolūts mūsu pienākums - zināt, kā līdzekļi tiek iztērēti. Un tagad atgriežoties pie Helgas priekšlikuma. Es domāju un iesaku atbalstīt pirmo opciju, jo mēs sakām, iekļaujot šajās mažās kozloduju un arī citas programmas, ka tādējādi mēs samazinām šīs māršas rezerves. Mēs izmantosim šo līdzekļus, lai varētu atkal izvērst sarunas par uh, griestiem daudzu gadu finanšu schēmā. Tas nozīmētu to, ka Eventuāli arī būs sarunas tikai un vienīgi par šo kozludojas programmu. Manuprāt, tāda jau nav galvenā ideja, un tā arī nebija diskusijas, kāds mēs izvērtām pirms tam, ja mēs vēlamies pārskatu, kā mēs jau daudz par to runājam par Aimera ziņojumu. Vidustermiņu pārskatā tad ir jāraugās, kādas ir programmas un prioritātes. Un jāparedz arī papildus uh, iespējas budžetā šīm prioritātēm. Tas nenotiks tikai un vienīgi izmantojot šo programmu. Es domāju, ka pie jebkādas līdzekļu tērēšanas un uh, darba kārtībā ir trīs šādi priekšlikumi GMS, Kozlodoja un aģentūras. Mums ir jāizmanto šie argumenti, ka nav vairs šīs rezerves maržas. Mums ir nepieciešams nopietni uzsākt sarunas ar padomu par papu par uh, finanšu schēmas pārskatu, lai paredzētu papildus līdzekļus. Kozlodoj varētu būt viens no šiem argumentiem, bet, protams, nevienīgais. Ja mēs vēlamies, ko jau mēs teicām iepriekšējā diskusijā, mums ir jā, arī jāizmanto citi argumenti, lai varētu atvērt sarunas tiecībā uz daudzgad finanšu schēmas vidustermiņu pārskatu. Paldies, kolēģis, priekšsēdētājs. Protams, Kozlodoja programma nebūs vienīgais arguments, lai lūgtu papildus finansējumu. Jensens kundz, lūdzu. Īsi. Piekrītu iepriekšējiem runātājiem, arī mēs piekrītam otrai opcijai, ka rezervēs nepietiek līdzekļi, un tāds arī būtu, tāda būtu mūsu nostāja. Grants Ferns, lūdzu. Iespējams, ka mums ir jā, dažādas prioritātes. Citi saka, citi atbalsta pirmo, citu otro opciju, bet galvenokārt es domāju, kā mēs esam viensprāts par to, ko mēs gribam. Varbūt vēl ir trešā opcija. Un man doma būtu saprast, ko mēs darām visos šajos gadījumos lai mēs izmantotu vienus un tos pašus argumentus, vai tas būtu GMS, vai tas Gozloduja, vai kas cits. Un GMS priekšlikumā mums ir tāda soli pa solim pieeja, kur mēs sekām, jā, pašlaik atbilstīgi komisijas finanšu schēmai, tehniski tas ir savietojams ar griestiem, bet tas radītu daudz politisku problēmu. Tādēļ mēs vēlamies izdarīt spiedienus komisiju, lai varētu atvērt šīs sarunas. Uh, jo atbilstīgi 1A kategorijai vairs nav pietiekami daudz vietas, lai visu šīs lietas īstenotu. Varbūt mēs varētu apvienot abas opcijas un izvēlēties šo soli pa solim pieeju. Un teikt, jā, tehniski tas ir atbilstīgi savietojumi, bet politiski mums ir nepieciešams vēlreiz vērst šīs sarunas. To vajadzētu apdomāt. Tas būtu arī ļoti konsekventi ar to, ko mēs darām GMS, GMES gadījumā, un tas būtu arī konsekventi ar AMR pieeja, tad vai MMF. Uh, diskusiju. Varbūt šāds varētu būt risinājums. Paldies, Geran, ka pārēdz vairāk šos uh, risinājumus. Hercogs kundze, paldies, atbildēšu Ingeborgai. Ingeborgai, es esmu atbildīgā persona Kad mēs arī balsojām iepriekšējā parlamentā par Kozloduju, tas bija tieši tā, kā teica Lamas Sūrkungs. Ignalīna, Lietuvas kodolelektrostacijas un arī Slovākijas kodolelektrostacijas saņēma kompensācijas no Eiropas Savienības. Vienīgais iemesls, kādēļ Bulgārija nevarēja iekļauties, tad ir, ka viņi ieradās vēlu Un komitejā mēs teicām, ka tas būtu vienlīdzīgi attiecībā uz visiem, neatkarīgi, kad viņi kļūpa par Eiropas Savienības dalību valsts. Mums ir jāskata vienā līmenī, un tā bija ļoti liela cīņa starp Pītra komiteju un budžeta komiteju. Mēs uzvarējām un joprojām uzskat, ka tas bija pareizais lēmums. Līdz ar to atvainojos, ka atkal sāk šīs debatas par to, vai tas bija, bija labs lēmums vai nē. Mums ir jāskata visi vienlīdzīgi. Pie tā ir jāpieturs. Citādi piekrītu Goranam. Nākamajos tu pamat eh, mēnešos arī vēl nāks daudz priekšlikumu arī no ITRI komitejas, arī par šīm uh, samā oglekļa infrastruktūrām. Visas šīs lietas, ko es jau teicu iepriekš, eh, tās nāk tagad no itra komitejas, un mums ir jāraugās, vai mēs cīnāmies par katru jautājumu atsevišķi, vai arī mēs cīnāmies par visu paketi kopā, un tad uh, atveram eh, sarunas arī ar uh, komisiju un padomi soli pa solim, jo mēs vēlamies sasniegt rezultātus un nevis zaudēt cīņu. Lūk, mums ir jāraugās, kādā veidā mēs varam atrisināt šīs lietas. Paldies! Salvadoru, kurš tagad spēlē ar savu Playstation. <laughs> Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdi. Es uzskatu, ka ir konsekvence attiecībā uz mūsu pieņemto lēmumu par GMS, e GMS e un arī par. Eh, tas viss ir savietojams ar finanšu schēmu. Un ja mēs uh, tagad atkal pārskatām no politiskā viedokļa visu šīs pārprogrammēšanas, lai paredzētu Kozlodu otrās. Uh, otro finansēm. Attiecībā uz Gorāna priekšlikumu, manuprāt, tas ir vislabākais, konsekventākais. Tādēļ mēs varam īstenot arī pie, vienotu pieeju, arī diskutējot par citām programmām. Protams, ka arī te, jāatrod tehniskie risinājumi attiecībā uz esošo finanšu schēmu un lai tas arī būtu politiski pie, pieņemami. Paldies, Salvador! Paldies visiem runātājiem! Uh, Helga, kādus uh, secinājumus tu izdari? Jā, es redzu Gorana argumentācijas loģiku, ka tehniski tas ir savietojami, bet politiski nē, un tādējādi mums ir jāatver sarunas, bet tad no jāsver politiskās sakas, ir jābūt kadriem, ka mums būtu viena pieeja arī runājot par citiem jautājumiem GMIS. E mēs nevaram vienā lietā teikt, ka tas ir savietojami, bet atkal par kādu citu programmu mēs sakām, nē, bet mums ir jānosek šī viena vadlīnija, lai mums ir būt viena un tā pati pieeja runāt par visiem šiem jautājumiem. Lūk. Labi, paldies! Citiem vārdiem sakot, mēs varam noslēgt šo viedokļu apmaiņu un secināt, ka budžeta komiteja nevēlas tagad vienkārši šo kozlodujas pro projektu ņemt tā kā ķīlnieci. Mums ir nepieciešami rezultāti, un mēs konstatējam, ka ar visu to, kas paliek rezervēs, mēs nevaram nodrošināt uh, finansējumu no šīs finanšu schēmas, bet mēs vēlamies nonākt pie rezultātu. Un arī balsojums, kas būs par GMIS, tur arī tiks pausta šī politiskā griba. Kā jau teica vairāki kolēģi, arī referente, mēs vēlamies konsekventu nostāju attiecībā uz šīm problēmām kuras ir eh, identiskas. Tas ir politiskās prioritātes Eiropas Savienībai, pilnīgi citu iemeslu dēļ, GMS, e tas ir liels satelīta programma, Kozlodoja ir drošības nodrošināšanas nu, programma, kurā gadījumā ir jāatrod līdzekļi. Mēs zinām, kā esošajā schēmā šie līdzekļi nav pieejami. Lūk, nu ko, ar to arī noslēgsim šo punktu. Atgādinu, kāds tad ir darba grafiks. Mums būs jāizskata ziņojuma projekts 7.8. aprīlī, grozījuma iesniegšanas termiņš 12. aprīlis. Esam iecerējuši organizēt balsojumu budžeta komitejā 27. un 28. aprīlī, lai sniegtu arī ekonomiskai komitejai atzinumu, kura balsos 4. maijā. Un to visu skatīsim jūnijā Strasbūrā plenāra sesijā. Paldies, godētie kolēģi, un tagad pārējām pie balsošanas. Tas ir 13. darba kārtības punkts. Sāksim ar Damienā bada ziņojumu. Atzinums, saga, atzinums Itri komitejai. Esam daudz strādājuši pie šī atzinuma. Un šķiet, ka arī esam. Um, nonākuši pie kompromisa, kur es ceru, tad jau redzēsim, arī mūsu komitejas vairākums varētu atbalstīt. Visiem ir savs kartiņas. Visi ir saņēmuši balsošanas sarakstus, varam sākt. Labi. Tātad sāksim ar kompromisu grozījumiem. Nē, can it by we can do it by heart. Yeah, yeah. Ah bon d'accord. Bon, non, tant pis, tant pis. Non, c'est encore mieux. Bon, c'est encore mieux, ok. D'accord, ok. Ah bon, alors est-ce que maintenant les socialistes. Vai tagad sociālisti zina, kā viņiem jābalso? Kompromiss grozījums numur viens. Kas par? Paldies. Pret. Viens pret. Atturās. Neviens neaturas. Pieņemts. Kompromis grozījums numur divi. Kas par? Paldies. Kas pret? Atturās. Neviens neaturās. Pieņemts. Tagad par pāntiem. Piektais grozījums. Kas par? Pret? atturās, tas pats vairākums pieņemts. 12. grozījums, Hercogskundas grozījums, referents par, kas par, pret, atturās, pieņemts. 13. grozījums, to jau uh, aptver kompromis grozījums numur 1, arī sastais tāpat. Līdz ar to apsvērumi. Grozījums numur 9. Arī to ietver kompromiss. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Desmito grozījumu jau iekļauj kompromisa grozījums numur 2, trešais ir pirmajā kompromisa grozījumā, 11. grozījums, hercogs grozījums, referents par, kas par? Paldies, kas pret? Paldies, atturās. Pieņemts. Tas pats vairākums. Ceturtais grozījums referenta grozījums. Kas par? Pret. Tas pats vairākums. Paldies, pieņemts. Tagad rezolūcijas priekšlikums. Nu, te viss ir skaidrs uzreiz, jo 1, 7, 8 grozījums jau ir iekļauts kompromisa grozījumā vietas. Līdz ar to galīgais balsojums. Kas par? Paldies, kas pret? Paldies, atturās. Pieņemts. Vienbalsīgi, gandrīz vienbalss prest, um, apsveicam referentu un visus tos, kas ir piestrādājuši pie šī kompromisa. Tagad pievērsīsimies 14. punktam balsojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Vispirms Lietuvai apģērbražošanai. Un Barbara ir mūsu referente. Lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Vai manā rīcībā ir pāris minūtes, lai jūs uh, iepazīstinātu ar šo jautājumu? Jā, turpina priekšsēdētājs. Jā, pavisam īsi jūs varat iepazīstināt mūs ar šo punktu. Ļoti labi turpina referente. Tad es gribētu um, iepazīstināt kolēģis ar šo prasību par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Eh, šī prasība tika iesniegta pagājušā gada septembrī. Runa ir par darbinieku atlaišanu vairākos uzņēmumos, eh, uzņēmumos, kas darbojas apģērbu ražošanā un mēbeļu ražošanā. Tas viss, protams, ir ekonomiskās un finanšu krīzes rezultāts, kas ir izraisījis to, ka uh, patērētāju pirksmē ir samazinājusies un uh, ir radies uh, tirsniecības deficīts un pieaudzis bezdarba līmenis. Un šī prasība par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu pārēdz palīdzību 491 darbiniekam 45 uzņēmumos apmēram 500 miljonu eiro apmērā. Tātad ir tikuši atlaisti vairāki simti darbinieku mēbeļu nozarē, un te paredzēti arī palīdzība. 2010. gada februārī komisija, izvērtējot šos abus divus gadījumus, ir nolēmusi, ka šīs abas eh, prasības atbilst prasībām attiecīgajā regulā un starpiestāžu nolīgumā 28. pantā. Eh, jau tika apstiprināti, apstiprināts trīs prasības 8 miljonu eiro apmērā, un ja šīs divas prasības arī tiek apstiprināts, tad kopējais apjoms būtu 9 miljoni eiro. Un līdz ar to šajā fondā vēl būtu 490 miljonu eiro. Vai tas ir pietiekami skaidri, vai tā referenti? Es varu turpināt. Nodarbinātības komiteja ir pieņēmusi um, pozitīvu lēmumu attiecībā uz abām Lietuvas prasībām, un te es gribētu atgādināt kolēģi Portas grozējumu, kuru es atbalstu. Šajā grozījumā ir prasība pātrināt līdzekļu piešķiršanu no Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda. Un līdz ar to es uzskatu, ka šis grozījums var tikt iesaistīts un nav iekļauts šajā dokumentā un nav īpaši par to jābalso. Paldies! Paldies, Barbara, līdz ar to tātad mēs vienlaikus izskatām 14. un 15. punktu. Portas kungs, kas ir grozījuma autors, vēlas izteikties. Jā, pavisam īsi. Es vēlētos uzdot jautājumu komisijai, ja iespējams. Jo tas ir saistīts ar uh, problēmu, kas ir saistīta ar zināmu stagnāciju. Novembrī Eiropas parlaments atļāva piešķirt līdzekļus uh, trijos, gadi, trijos gadījumos. Tie bija Beļģijas un īrijas gadījumi. Un um, decembrī tika piešķirti, uh, līdze, piešķirt atļauja arī Austrijai, Nīderlandai un Zviedrijai. Cik man zināms, tad februāra vidū, proti pāris mēnešus vēlāk, šie līdzekļi joprojām nebija pārskaitīti. Un mans jautājums ir sakojošs. Vai šie līdzekļi tagad starplaikā ir vai nav pārskaitīti? Un otrs jautājums, kāpēc tas aizņem tik daudz laika? Jo tas gal galā neietilpst mūsu atbildības lauciņā. Priekšsēdētājs turpina, vai komisija var atbildēt tūdaļ, ģenerāldirektor kungs? Jā, paldies priekšsēdētāji. Godīgi sakot, man nav iespējas sniegt jums atbildi. Es noteikti uh, informēšu portašu kungu eh, personīgi par to. Liels paldies! Turpina priekšsēdētājs. Jā, tas tik tiešām ir ļoti svarīgs punkts. Tātad portašu kunga grozījums ir ticis izplatīts elektroniski. Es to nolasīšu. Tātad tas ir jauns punkts 2a angliski. Uzsver, ka pārāk lielais skaits uh, ar pieteikumu uh, Eiropas globalizācijas fondam pieprasa, lai turpmākie uzlabojumi procedūrai tiktu ieviesti. Tieši tāpēc aicina komisiju izvērtēt, kā šis uh, periods starp dalībvalsts pieteikumu un, un uh, finanšu ieguldījumu maksājumu varētu tikt samazināts. Un uh, atskaitīsies parlamentām pēc iespējas ātrāk. Tātad referente um, piekrīt, un jūs varat balsot, kas ir par, kas pret, viens pret, atturās, nav neviena pieņemts. Tātad tagad kopumā par visu Bārbaras ziņojumu, kas par, paldies, kas pret, atturās, labi, skaidrs. Tas attiecas uz pirmo ziņojumu. Ja es pareizi saprotu, tad par otro ir tāpat. Kas par? Par mēbelēm. Kas par? Kas pret? Atturās. Tātad tas pats vairākums. Paldies Bārbarai. Un tagad vārds Godmaņkungam, kas ir atzinums sagatavotājs par 16. punktu. Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Mēs, es gribētu. No however, I've, I've heard... Š, nav iesniegti grozījumi, taču vakardienas dzirdēju, uh, uzklausīju Surina kungu, un ja tautas partijas grupa iesniegšas divas grozījumus, es tos atbalstīšu. Viens paredz, ka, ja mēs palielinam maksājumus, lai atbalstītu priekšlikumu, Tad avans maksājumi 2% sociāla fondam un 4% kohēzijas fondam pie, piecām dalību valstīm, tad sanāk 0,7. 1,07 miljārdi eiro. Tas nozīmē, ka ir 8,7 miljārdi eiro. Ja 8,2 miljārdi eiro tiks izpildīti 2010. gadā, tad mums būs vajadzīgs papildu budžets. Taču, ja šie līdzekļi netiks apgūti dažādiem iemeslu dēļ, tad mēs nemainīsim budžetu un mums tomēr vajadzēs piedāvāt šos līdzekļus. Ja tiks uzstāts uz šo priekšlikumu, ko es vakar dzirdēju, tad kā referents es to atbalstīšu. Taču es vēlētos jums atgādināt galveno. Tas ir komisijas nolūks ko vēlāk izmainīja padome. Tiek atbalstītas tās valstis, kurām 2008. un 2009. gadā IKP samazinājās par 10%. Šīs valstis saņēma tiešo um, aizdevumu 2009. gadā. Netiek izmaksāta papildu nauda šīs schēmas ietveros. Šīm valstīm komisija palielinās avansa maksājumus 2% sociālajā fondā un 4% kohēzijas fondā, tā lai varētu labāk apgūt šos līdzekļus. Tas bija kompromiss starp komisiju un padomi, jo pirmais priekšlikums, ko iesniedza komisija jūlijā, aicināja piešķirt daudz vairāk naudas, un padomu to neatbalstīja. Šī iemesla dēļ es atbalstu šo priekšlikumu, tātad atzinums saka, ka mums ir jāatbalsta referenta priekšlikums. Ja jums ir kādi jautājumi, varētu atbildēt. Ļoti labi. Paldies jums, Lašlā. Paldies, Paldies priekšādātāji. Mūsu komitejas tradīcija ir tāda, ka šajā posmā atzinuma sagatavotājs iesniedz uh, mutisku grozījumu. Tagad uzturot šīs tradīcijas. Uh, sava drauga vārdā es eh, oficiāli iesniedzu vakardien apspriesto nelielo grozījumu pirmajā grozījumā, tātad proti pielikt vārdus, ja nepieciešams. Nolasīšu otro pirmā A punkta redakciju, tātad aicina komisiju iesniegt budžeta grozījumus, ja tas būtu nepieciešams lai sektu nepieciešamību pēc papildu maksājuma apropriācijām 2010. gadā. Tas būtu kompromiss no mūsu puses, un ja es vakar pareizi sapratu no sociālistiem, tad viņi neatbalsta budžeta grozījuma ideju, taču ar šādu formulējumu, čormulējumu to, to varētu akceptēt. Un tādējādi mēs varētu atbloķēt visu šo problēmu. Ļoti labi. Es redzu, ka uh, ir pacelt īkšķi, un tas nozīmē, ka ir uh, vairākums, diezgan plašs vairākums. Un referents, protams, piekrīt, vai ne? Jā. Tātad, va, vai mēs varētu balsot par visiem grozījumiem blokā, tā skaitā par šo grozījumu, uh, if needed, kas ir grozījums grozījumā, ja tā varētu teikt. Tātad blokā, kas pār? Paldies. Kas pret? Viens pret. Kas atturas? Uh, divi atturās. Trīs pret, divi atturās un uh, vairākums par. Tātad šī grozījuma ir pieņemti. Paldies godmaņkungam. Tagad pievērsīsimies 17. punktam, kas ir Alvaro kunga atzinums par migrēšanu no Schengens informācijas sistēmas otrās paudzes Schengens informācijas sistēma. Ir virkne grozījumu, kurus iesniedz pats referents, vai mēs varētu par tiem balsot blokā? Jā? Jā, neviens neiebilst? Jā. Tādā gadījumā balsojam blokā par visiem Alvaro kunga grozījumiem. Kas par? Pret? Neviens. Atturās? Arī neviens. Tātad vienbalsīgi. Apsveicam kolēģi. Vienbalsīgums ir diezgan reta parādība šajā komitejā. Tas attiecās uz 17. punktu, un tagad ir otrs dokuments, kas ir 18. punkts. Un arī te mums ir grozījumi. Tas pats, tātad tie paši grozījumi. Tātad balsosim blokā. Es domāju, ka tas pats droši vien vairākums, jo runa ir par to pašu dokumentu. Ļoti labi, neviens nav pret, neviens neaturās. Tātad divkārš vienbalsīgums triumfs Alvaro kungam. Un mums Vēl ir divi um, globalizācijas pielāgošanās fonda uh, piemērošanās pasākumi pārvietojumu pieprasījumu. Te arī Laslo Surjankunga uh, blokā balsojam, kas par paldies, kas pret, atturās. Tātad tas pats balsojums, kas attiec uz juridisko pamatu. Uh, citu pārvietojumu nav. Esam izskatījuši visus punktus darba kārtībā, citu jautājumu nav. Paldies jums un beidzam sanāksmi. Yes,